Valdība pieļāva ārkārtīgi smagu pārkāpumu Eiropas Savienībā, apcietinot Spānijas parlamenta likumīgi ievēlētus deputātus. Spānija šobrīd ir tuvākās Turcijai nekā Eiropai. Katalonijā pieaug vairākuma atbalsts referendumam, ko neaizsliedz Spānijas krimināla kodeksts ar Zapatero reformu Turklāt, eh, komisārs Salmuņu eh, eh, nedēļa iespēja izmantot Kataloņu valdību šajā parlamentā. Vai mēs, es gribēju to jārunāt šodien. Federālisms nozīmē runāt citās valodās. Un visbeidzot, teit nav runa par līdzās pastāvēšanu, bet Spānijas centrālismu. Un ir nepieciešams dialogs. Tikai tādā veidā mēs varēsim nonākt pie risinājuma. Paldies nākošais runātājs deputāta Pilāra Del Castillo. Premjerministra kungs. Iesākumā vēlos teikt, ka mums ir jārunā pār darbiem, kas un nevis pār tukšiem vārdiem jūs, jūs saskaraties ar realitāti, kā uh, Spānijas premjers. Sākot ar brīdi, kad Spānijā tika izteikts neusticības zaudējums Rahoja valstībai, jūs esat nonācis eh, dažādu partiju uh, uzraudzībā, kuras nevēlas eh, ievērot konstitucionālo kārtību, kurām pietrūkst institucionālas lojotātes. Uh, um, ehm, premjerministra kungs, jūs varat ierasties šeit, varat stāstīt to vai citu, bet tad, kad uh, realitāte un fakti un runas atšķiras, tāds m, eh, par to kļūst zināms. Viss caur ārpus robežām ir jārīkojas konsekventi, bet jūs kārtjo reizi parādāt, ka jūs tā nedarāt. Nākošais runātais deputāts Pirinskis. Mr. Prime Minister, The... Premjerkungs, jūs minējāt, ka ir nepieciešama jauna leģitimitāte Eiropas demokrātijai, un jūs aicinājāt uz vairāk Eiropas demokrātijas. Vai jums nešķiet, ka cilvēki jūtas aplaupīti suverenitātes ziņā? Viņam šķiet, ka viņiem vairs nav iespēja pašiem lemt par savu nākotni. Reģionu iedzīvotāji pamet savas mājas, rūpniecība sarūk, un cilvēkiem šķiet, ka viņiem nav nekādas teikšanas par to, kā viņu dzīve attīstīsies nākotnē. Nu, ko jūs varētu teikt par suverēnās demokrātijas jēdzienu, kas atbilst uh, cilvēku vēlmēm, lai viņiem būtu teikšana par savu nākotni? Nu, tas viss iet roku rokā ar ideju par to, ka Eiropai ir nepieciešams jauns sākums. Lūk, šis izaicinājums, premjerkungs, ir centrālais jautājums, sākot no Trumpa līdz pat Brexit un Katalonijai. Deputāts Rafrankā, premjerkungs, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Jūs sacījāt, ka Eiropas parlaments ir vērtība savienība. Tāpēc Parlamentam ir jāatbalsta cilvēktiesības un nedrīkst dot priekšroku reģionam, valstī, kontinentam, bet tam ir jābūt ar universālu raksturu. Tāpēc arī parlaments izveidoja Sakaro balvu par domas un uzskatu brīvību. Parlaments ir piešķīris trīs Sakaro balvas uh, uh, Kūbas disidentiem. Pagājušā gada to saņēma Venecuēlas oponents. Vai jūs domājat, ka šīs prēmijas saņēmēji ir godājumi cilvēki, kuri aizstāv brīvību? Jūs esat bijis Kubā, esat jūs ar viņiem tic, ticies, un Venecuēlas gadījumā parlaments ar lielu vairākumu pieņēma rezolūciju aicinot Eiropas Savienību dalību valsti atbalsta prasību starptautiskajā krimināla tiesā par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Ko jūs domājat par šo iniciatīvu un ko jūs domājat par to, ka citas valstis, eh, Vācija, Francija, Kanāda pievienojas šai prasībai? Nākošais runātājs Selena Valenciāno. Paldies, priekšsādātāji! Premjerkungs, eh, jūs uh, Eh, domājāt, ka Tautas partija eh, nenāks, eh, būs aizmirsusi neusticības balsojumu, bet viņi to nav aizmirsuši. Taču no viņiem mēs redzam, ka nav nekāda patriotisma tad, kad mēs esam valdībā. Lai konsolidētu jūsu domu, kur izskanēja jūsu runā, kas, manuprāt, ir ļoti būtiskā laikā, kad gaisā virmo nacionālisms, populisms, ekstrēmisms, reakcionārisms pret Eiropas vienotību, pret Eiropas spēku, pret eh, sieviešu vienotību. Tās ir reakcionāras kustības, nacionāls pop populisms, kurš sakās esam bez kompleksiem, bet arī mēs esam bez tādiem. Mēs esam eiropeiski, eh, progresīvie un mums nav kompleksu. Nākošais runātājs deputāte Sārās Feragūtē. Paldies, priekšsēdētājs! Sveicam jūs Eiropas parlamentā. Eiropa ir pirmais galamērķis turismā un Spānija ir otrais turisma eh, galamērķis eh, Eiropā pēc Francijas. Bet turismam ir nepieciešams vairāk inovāciju, kvalitatīvu servisu pakalpojumu, nepieciešama dros, eh, drošība un stabilitāte. Par to es vēlos runāt Jūs runājat par atbalstu personām, kuras ir pret turismu. Eh, vandālismi akti Gandijā, Baleāru salās, Valencijā, Katalonijā, kas ir pret eh, kopā dzīvošanu. Premjerkungs, kad nav stabilitātes, tad tas ir trieciens zem ūdens līnijas visa, visas valsts turismam. Uh, Eiropā katru dienu mēs redzam apliecinājumus pārliecībai un principiem, bet jūs vēlaties eh, doties pretējā virzienā, eh, veicinot šķelšanos starp pilsoņiem. Vai tas ir atbildīgi no jūsu puses? Lai vērstoti eh, vērstos pret autoritārismu. Vislabākais ir ievērot likumu, tāpēc es aicinu pārvaldīt ar paktu bet lai tas nebūtu slepens un lai vienmēr viss notiktu ar balsošanas palīdzību. Regners kundze, paldies priekšsēdētāji, premjerministrs, paldies par ļoti iedvosmojošo runu, kurā runājāt par Eiropu cilvēkiem, Eiropu, kurā ir drosme un cerības. Jūs pieminējāt cita starpā arī sieviešu jautājumu mēs jau ilgu laiku parlamentā uh, esam pie tā strādājuši. Mums arī ir pabeigts ziņojums, ka sievietēm un vīriešiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām. Ko mēs varam no tās sagaidīt? Jūs iestājāties ļoti līdzīgi mūsu nostājai, un es arī vēršos pie pre prezidenta Tajānī uh, ar lūgumu, lai mēs neatstātu šo jautājumu novārtā, lai mēs spētu patiesi atbalstīt jautājumu par sievietēm, ir nepieciešams nepieciešamais atbalsts. Paldies! Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più. Es gribētu atgādināt, ka ir parakstīts komisijas priekšlikums, lai nodrošinātu to, ka vairāk sieviešu ieņem amatus uzņēmumu valdēs. Karāca Bilda kundze. Priekšsēdētāji, mm, bāžas par uh, pretēropiskiem izteikumiem no labējiem spēkiem un nepieciešamību pamatot Eiropas Savienības leģitimitāti ir būtiski jautājumi. Šis parlaments ir balsojis pārnacionāli, regulāri. Uh, par vienu vienotu parlamenta mītni. Mums ir jābūt iespējai lemt, kur un kad mēs tiekamies. Kanclere Merkele un Sebastians Kurts pagājušajā gadā izrādīja līderību un pauda skaidru sabiedrības nostāju, proti viena mītne Eiropas parlamentam. Un vai jūs kā pro-eiropietis esat gatavs paust savu nostāju, lai šis jautājums parādītos padomē? Vai esat gatavs uzrunāt cilvēkus arī vēlēšanas kampaņu laikā? Uh, un nu esat gatavs iesaistīties konstruktīvā pro-eiropeiskā, pro-demokrātiskā dialogā, vai arī šo jautājumu ignorēsit? Šis te miera un uh, saticības simbols mums visiem ir ārkārtīgi dārgs. Mēs nevaram ļaut, lai tas uh, kļūst par izšķērdības simbolu. Cher monsieur le premier. Deputāte Revo Bonfoy, premjerkungs. Paldies par jūsu uzstāšanos par šo runu, kur piešķir cerību krāsu Eiropas Savienībai, izvirzot priekšplānā sociālos, vides, solidaritātes, vērtību un budžeta jautājumus. Jūs ļoti ambiciozi izteicāties par to, ka viens procents nav pietiekami no dalībvalstī KP, lai veidot spēcīgus Eiropas priekšlikumus. Tāpat arī jūs Eh, izteicāties pār federālismu jautājumiem Eiropā. Jūs runājat arī pār savu valsts Spāniju, Andalūziju. Mums ir pilnīgi noteikti jāizvairās no jebkura eh, veida alianses ar ekstrēmu labējiem spēkiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un jūs varat vienmēr rēķināties ar mums lai veidot aliansi ar progresīvajiem kreisajiem spēkiem. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Turkājs. Paldies, priekšsēdētājiem. Man būtu reglamenti jautājums. Pirmkārt, paužu nožēlu par to, ka tiek e, izvietoti attēli ar e, ap, e, potenciāli. E, ar iespējamiem likuma pārkāpējiem, kas atrodas apcietinājumā. Sančes kungs. Senor Sančes, usted ha llegado. Jūs esat šeit aicinot aizstāvēt eh, Eiropas modeli pret eh, ekstrēmistu ideoloģijām. Vai jūs uh, arī pats to ievērojat. Jūs runājat par ekstrēmismu briesmām, bet varbūt jūs varētu skaidrot parlamentam un visai Eiropai, ka jūs esat uh, Spānijas valdības vadītājs pateicoties eh, šiem ekstrēmistiem. Eh, Podemis, Podemos, Ugo Čāves partijas atbalstītājiem, Katalonijas neatkarības atbalstītājiem. Viņu dēļ jūs varējāt iegūt šo mandātu. Uh, Jūs varbūt paskaidrojiet, Sančes kungs, ka jūs eh, pārvadāt valsti tiem, kuri ir visvairāk pret Eiropas Savienību. Pēc. Nākošais runātājs deputāts eh, Javi Lopes. Premjerkungs, mēs pārstāvam to eiropiešu balsi, kuri vēlas, lai mūsu balss tiktu dzirdēta pasaulē, kuri ir pret eh, bērnu darbu izmantošanu pār sociālo Eiropu, eh, kura cīnās pret eh, klimata pārmaiņām, atvērtu Eiropu, kurā aicina rīkoties solidāri un kuri, kura aicina izmantot savus pienākumus solidaritātes ziņā. Feministu Eiropā, kur dzimumu līdztiesība ir viens no lozungiem. Tā ir balss, kas ir nepieciešama mums Eiropiešiem. Eiropa, kurā saprot to, ka tās nākotne ir iespējama veidojot kopīgu pilsonību un kur pastāvēšanas jēga ir dialogs un līdzās pastāvēšana. Tāpat ir uzsākts jauns politisks e, etaps manā apgabalā Katalonijā, kur tiek meklēti politiski risinājumi. Un tas ir vienīgais risinājums Katalonijas nākotnē. Nākošais runātais deputāts Mato. Paldies, priekšsēdētāji, Sančes kungs. Es domāju, ka šeit 37 minūšu runā vismaz kaut kas tiktu no uh, veltīts ultraperifēriem reģioniem, tostarp Kanārijas salām. Mēs runājam par Eiropas nākotni, bet uh, Eh, Eiropas nākotne ir saistāma ar šiem ultraperiferiem reģioniem, kuriem ir savas īpatības, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Es zinu, ka eh, jums Kanārijas salas ir tikai turisma galamērķis, kur pavadīt gadu nogali, bet daudziem citiem tas ir daudz kas vairāk. Tā ir iespēja, tas ir paraugs tam, kāda ir jābūt integrācijas, kohēzijas un solidaritātes politikai. Parlamenta priekšsēdētājs vairāk kārt ir norādījis, ka ultraperifērija reģiona ir ļoti svarīga un tas, ir, tas atbilst patiesībai. Tāpat aicinu jūs ņemt vērā eh, Kanāriju jautājumu, noslēgtos līgumus, un nebūs nekādu šaubu, ka tad no šejienes, no Eiropas sirds, jūs saņemsiet visu mūsu atbalstu. Paldies! Nākošais runātais deputāts Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, svīcu Eiropas parlamentā manas valsts premjerministru un viņa kabineta ministrus. Es vēlos uzsvērt jūsu runā vārdu federālisms to, ka ir jāturpina prasīt veidot federālu Eiropu. Tas ir nozīmīgi arī mūsu valstī Spānijai, un tas atzītu harmoniju, iespēju dzīvot brīvībā, eh, vienlīdzībā, kapacitāti, kas ir nepieciešama Eiropā, lai varētu aizstāvēt mūsu pilsoņus, Eiropas Savienību, eh, pārveidot monetāro savienību. Mums ir nepieciešamais, eh, nepieciešams fiskālais pilārs, eh, ko aizstāv mūsu valdība un ap kuru mums ir jāveido vairākums nākošajās vēlēšanās parlamentam, lai mums būtu pārliecība, ka Eiropa aizstāv savus pilsoņus. Un nākošais runātājs, eh, priekšpēdējais runātājs, deputāts Miņāns Mons. Kopš iestājas Eiropas Savienībā attiecības ar Latīņu Ameriku ir bijušas prioritārs jautājums daudziem Spānijas vadītājiem. Kā jūs piemirsāt nosaukt ne tikai Venecuēlu, bet svarīgās sarunas ar Merkosūru, tāpat arī E, jūsu runā bija, manuprāt, ļoti daudz izlaidumu. Vēl viens temats, ko es vēlos pasvītrot, ir Brexit, un vēl viens ir zivsaimniecības jautājumi. Es domāju, ka nākotnes sarunās ar Brexit ir jāpievērš uzmanība ne tikai Gibraltāram, bet arī zivsaimniecības jautājumam un e, piekļuve nozvejas vietām. Tas ir nozīmīgi Spānijai, manam reģionam Galicijai. E, runājot par skaitļiem un budžetu, ziņoju, ka jaunā daudzgada finanšu schēma un komisijas leģislatīvie teksti neņem vērā to, ka daudzi Spānijas reģioni var ciest cies no budžeta samazināšanas. Lūdzu, pievērsiet tam uzmanību. Nākošais runātais deputāts Teti Jens. Priekšsēdētāja premjerministra kungs priecājos, ka esat ieradies pie mums šodien. Un uh, ir arī uh, Eh, ļoti iepriecinoši dzirdēt, ka savā jaunajā plānā centrā izvirzat cilvēku. Eh, jāsaka arī, ka Vācijā ir diezgan labs priekšstats par jauno sociāldemokrātisko valdību Spānijā. Jūs mēģināt eh, darboties samērīgi un līdzsvaroti, nodrošināt labāku sieviešu a, situāciju un aizstāvību. A, ar jaunajiem politikas virzieniem vēlties nodrošināt ekonomisko izaugsmi un līdzsvarotu budžetu. Es gribētu jūs lūgt sīkāk paskaidrot, kā šīs darba tirgus reformas, ko aizsāka iepriekšējā valdība, ko jūs varētu paveikt, lai atkal uzlabotu darba ņēmēju situāciju. Paldies! Un tagad dodu vārdu Spānijas premjeram Sančesam Peresam Kastehonam, lai viņš varētu atbildēt uz Eiropas parlamenta deputātu uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri izmantoja runas laiku. Pirmkārt, vēlos pateikties visiem runātājiem, tāpat arī vēlos pateikties par ļoti dzīvajām debatēm. Bet ir skaidrs, ka es dzirdēju daudzas uzstāšanās savā dažādās tonalitātēs. Es mēģināšu atbildēt kopā uz visām un nevis uz katru individuāli un veidošu savu atbildi uh, pamatā balstoties uz uh, divām vadlīnijām. Un pirmkārt, runāšu par multilaterālismu un otrkārt par federālismu. Par multira, multilaterālismu runājot, es jau savā ievadu runā sacīju, ka mēs aizstāvam darba kārtību 2030 ne tikai vienā aspektā, bet arī to, lai tuvākā desmitgadē Spānija kļūtu par nozīmīgu vēstnieku darba kārtībā 2030. Šī darba kārtībā E, kas e, aizstāv dzimumu līdztiesību, pilnībā saskan ar tām nostādnēm, kuras es nosaucu attiecībā uz um, mūsu stratēģiju Spānijas līmenī, kā arī attiecībā uz pasākumiem pret dzimumu vienlīdzību, uh, uz uh, eh, eh, likuma pieņemšanu, kas mazina algot plaisu starp uh, vīriešiem un sievietēm, un šajā sakarā norādu, ka vairāk runātāji runāja par bezdarbu, kur līmenis ir ārkārtīgi liels Spānijā salīdzinot ar citām valstīm, runājot par vidējo līmeni Eirozonā un Eiropā, bet šobrīd Spānijā ir aptuveni 48% no uh, sociālā nodrošinājuma saņēmējiem ir sievietes. Tāpat par 22% eh, palielināt minimālo algu. Tas ir vislielākais algas pieaugums kopš 77. gada. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis mūsu valsts eh, vēsturē un tas attiecas uz 70% sieviešu, kuras, diemžēl, saņem zemāku algu uh, interprofesionālā ziņā. Tāpēc dzimuma nevienlīdzība, cīņa pret bērnu nabadzību ir viens no galvenajiem virzieniem darba kārtībā 2030, un mēs arī norādījām nepieciešamību stiprināt bērnu garantijas jautājumu. Tas ir ļoti būtiski Spānijas līmenī priekšlikumā parlamentam pagājušā pirmdienā, kas tika iesniegts, ir iekļauti daudzi jautājumi šajā sakarā - bērnu garantijas jautājumi. Un tas ir nozīmīgs elements Spānijas politikā. Tāpat vairāki e, deputāti runāja par e, Spānijā spērtajiem. E, soļiem šajā sakarā par federālismu. Mēs Spānijā esam iesnieguši vairākus priekšlikumus cīņai pret klimatu pārmaiņām, un tas nozīmē, ka tās tie apgabali Spānijā, kurā vēl atrodas termocentrāles, tām tiks pievērst, tiem tiks pievērst lielāka uzmanība, Eh, un tiks domāts pār pārejas pasākumiem. Nākošais solis ir tiesību un brīvību paketes jautājums, kurš vairākus gadus tika iekavēts. Izskanēja jautājumi par ierobežojošajiem likumiem, ko mēs Spānijā dēvējam par Līmardasa. Eh, šajā sakarā ir sagatavoti grozījumi, un visdrīzākajā gadījumā mm, parlaments apstiprinās jaunos likumus e, februārī, savukārt pār e, darba likumiem un reformām. Septiņu mēnešu laikā ir apstiprināts jauniešu nodarbinātības plāns, lai samazinātu par 10% punktiem jauniešu bezdarbu. Tāpat esam apstiprinājuši cīņu pret eksploatāciju darbā, cīņu pret eh, maznodrošinātību darbā. Tas skar vairāk nekā 50 tūkstoši strādājošo, eh, kuriem ir bijusi iespēja pāriet uz eh, beztermiņa darba līgumiem. Šie ir jautājumi mūsu valstī ļoti būtiski, kuris skar vairāk kā 3 miljonu strādājošo mūsu valstī, un viņiem ir tikušas stiprinātas visās sociālās garantijas. Tā izskaitā arī apdrošināšana pret eh, darba negadījumiem un citi aspekti. Multilaterālismā Ļoti būtiska eh, ir šī daļa, un šajā sakarā divas papildu pārdomas ārpolitikas sakarā un saistībā ar Venecuēlu, Spānijas valdību un es kā iepriekšējās opozīcijas vadītājs. Mēs neatzīstam Maduro režīmu, ne arī vēlēšanu rezultātu Venecuēlā. Vairāk kārtīgi mēs esam aicinājuši Maduro režīmu atbrīvot e, politieslodzītos, un tas notiek pateicoties mūsu ārlietu ministra labajam darbam. Vairāki no politieslodzītājiem ir varējuši doties uz Spāniju, kā arī Venecuēlas sakarā Spānija vēlas veidot dialoga stiprināšanas grupu gan no Eiropas valstīm, gan no Latīņa Amerika, eh, Limas grupas valstīm. Eh, Francija vēlos norādīt, nav piedalījusies Limas grupas darbā bet mēs vēlamies veidot šo darba atvieglošanas grupu, kas palīdzētu palīdzēt reizi par visām atrisināt Venecuēlas krīzi. Tāpat mums ir jārunā par migrācijas krīzi, kas ir vērojama Venecuēlā. Uh, Tas skar arī mūsu imigrācijas birojus, jo ļoti daudzi venecuēlieši meklē iespēju imig emigrēt uz mūsu valsti. Tāpat tas skar Latviju Amerikas valstis, it īpaši Kolumbiju, Brazīliju, Čīli. Uh, Un par šiem jautājumiem es esmu daudz runājis kā premjers. Domāju, ka ārlietu ziņā mūsu ārlietu ministrs un Spānijas valdība kopumā ir atbloķējusi ekonomiskos resursus, lai šīs valstis varētu vismaz saprātīgā veidā um, pārvaldīt migrācijas plūsmas, kuras skar uh, šīs valstis, un it īpaši e, šeit ir jāpiemina Kolumbija. Par Kanārijām runājot, Spānijas valdība un pateicoties šai valdībai, septiņu mēnešu laikā ir strādājis pie Kanārijas status pārskatīšanas un visas konvencijas, kas ir, ir parakstītas, tāpēc, ne tāpēc, ka mēs domājam, ka tas būtu ultraperifērs reģions, bet mēs esam parakstījuši Kanāriju e, sakarā konvenciju par e, finansējumu piešķiršanu autoceļu būvēi. Tāpat vairākas uzstāšanās bija vairāk saistāmas ar e, Tautas partiju un Katalonijas jautājumu. Tiem Tautas partijas locekļiem, kur pārstāv manu valsti, vēlos norādīt, kā starp labajiem spēkiem izceļas uh, ultralabajie spēki, kuri izmanto uh, daudz jautājumus, tā skaitā kat Katalonijas neatkar neatkarības jautājumu, lai oponētu Spānijas valdībai. Mēs esam valdībā, mēs neesam opozīcijā, un es vēlētos uh, uh lai tautas partija apzinātos tieši tāpat laikus, kad tā atrodas valdībā un kad opozīcijā. Tāpat es gribētu vairāk eh, uzteikt Zviedrijas piemēru, nevis tos notikumus, kuri notiek šobrīd ir vērojami Andalūzijā. Muchas gracias, eh, señor. Paldies, Spānijas premjerkungs. Paldies, ka atbildējāt uz uzdotajiem jautājumiem. Domāju, ka līdz ar to šīs ļoti interesantās debates, kurās tika daudz runāts par Spāniju, par Eiropu, arī par Venecuēlu, mums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs aizstāvam Venecuēlas eh, pilsoņu tiesības. Nedrīkst pieļaut to, ka viņi mirst badā valstī, kurā nav ne demokrātijas, ne brīvību. Viotti chiede la parola? Sì. Viotti kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Priekšādātāji, es aizņemšu pavisam nedaudz laika. Ir vairāki uh, žurnālisti, kas ir norādījuši uz to, ka šobrīd Čečenijā tiek eh, īstenot kampaņa pret homoseksuāliem cilvēkiem. Cilvēki tiek apcietināti, spīdzināti un vismaz trīs cilvēki jau ir nogalināti. Un šis ir jautājums, eh, kas ir pelnījis mūsu uzmanību. Tas ir režīms, kas īsteno tiešām briesmīgu praksi. Uh, Un uh, Mogherini kundze ir atgādinājusi arī Krievijas uh, premjeram par to, cik svarīgi ir rīkoties šai jomā, bet um, šeit mēs, Eiropas Savienībā, uh, esam cilvēktiesību aizstāvji. Mums ir jāpieprasa, lai Krievijas federācija izmeklē to, kas notiek Čečenijā, jo tas ir nepieņemami, ka cilvēki tiek nogalināti viņu seksuālās orientācijas dēļ. Grazie, grazie onorevole Viotti. Paldies, Viotti kungs. Sekosim šim jautājumam. Pirmdien divos tika pieņemti lēmumi vairākās komitejās par starpinstitūciju sarunu uzsākšanu saskaņā ar 69C noteikumu. No EKR grupas un no atsevišķiem individuāliem deputātiem esmu saņēmis lūgumu par to, ka būtu jābalso jūrī komitejā par sarunu uzsākšanu, balstoties uz ziņojumu par pārobežu uzņēmumu pārveidošanu, apvienošanu un sadalīšanos. Ziņotāja ir Evelīna Rēgnere. Un tāpat esmu saņēmis arī lūgumu um, no zaļajiem un ALDE. Nu, tas ir lūgums noturēt balsojumu parlamentā par pešu komitejas lēmumu uzsākt sarunas balstoties uz ziņojumu par daudzgadu plānu bentiskos sugus vējai vidusjūras rietumos. Ziņotāja ir Klāra Ežēnija Agelera Garcia. Šie balsojumi notiks rīt. Nu, attiecībā uz pārējiem lēmumiem uzsākt starp institūciju sarunas ekona, libe un tran komitejās nesmu saņēmis lūgumus noturēt balsojumu parlamentā. Līdz ar to šīs komitejas var uzsākt sarunas. Bez liekas kavēšanās. Nu, lūk, un tagad varam ķerties pie balsošanas. Pirmais jautājums ir Eiropas patērama atbalsta biroja finanšu gada pārskatu apstiprināšana 2017. gadam par pret atturas pieņemts. Tālāk eh, revīzijas palātas atzinums par eh, līguma saskaņotību ar ierosināto Eiras Māroks nolīgumu. Pašnā balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Spinto. Noraidīts. Šāke. Tālāk šāka ziņojums. Eiropas Savienības Marakas nolīgums eh, par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokola Eiropas Ministrijas reģionu valstu nolīgumam. 9. punkts, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pie, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojums par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums Šāka ziņojums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu nolīgumam. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Sekoski ha chiesto la parola, prego. Sikorski vēlas izteikties. Priekšsēdētāji, es gribētu visiem atgādināt, ka ir ieradušies e, mūsu draugi no Marokas parlamenta. Lūk, tā kā ar jūsu starpniecības gribētu viņu sveikt mūsu vidū. Jā, tik tiešām, tiešām sveicam mūsu vidū Marokas delegāciju. Paldies, ka esat ieradušies pie mums. Un tagad varam ķerties pie Vinklera ziņojuma balsojuma. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Tālāk arēnas ziņojums. Ziņotājs, protams, var izteikties, ja vēlas ar mikrofonu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit tiek atzīta nepieciešama veidot solidaritātes fondu tiem strādājošiem, kur cietuši no rekonversijas. Es tomēr pie, pievēršu kolēģu uzmanību 96. grozījumam, lai dotu iespēju arī ekonomiskai nozarei atbalstīt ekonomisko rekonversiju e, pēc svarīgām krīzēm. Ir svarīgi pieš, dot, piešķirt prioritāti strādājošajiem uzņēmumiem, lai sniegtu konkrētas reakcijas un atbildes darba vietu veidošanā. Tas tiek piedāvāts 96. grozījumā. Es ceru, ka saņemšu parlamentu atbalstu. Paldies! Balsosim tātad par pirmo grozījumu kopumu 1 līdz 21, 23, 27, 29, 52 un tā tālāk, kurš par pret atturas pieņemts. 22. grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 62. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot pieņemts. 73. grozījums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 85. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, ļoti tuvs balsojums pieņemts. 96. grozījums, personāla balsojums. Nē, atvainojos, 98. Lūk, par, pret, atturas, pieņemts. 96. tagad personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. par pret atturas pieņemts. 28. pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tālāk sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Balsojums par komisijas priekšlikumu personām balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Vai vēlaties ko teikt? Nē. Labi, paldies. Līdz ar to pirmais lasījums ir noslēgts parlamentā. Tālāk uh, Lopesa Fontaņē ziņojums par Eiropas sociālā fondu plus pirmais un pārējie grozījumi par pret atturas pieņemts. 40. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 171. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. par. Pret atturas pieņemts. 168. par. Pret atturas noraidīts. 89 par. Pret atturas pieņemts 89, CP3 pār pret atturas pieņemts 89 par pret atturas pieņemts 172 par pret atturas noraidīts 89 par pret atturas pieņemts 89 CP6 par pret atturas pieņemts 89 173 pār pret atturas noraidīts 174 pār pret. Nē, atvainojos, te pāris nobalsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90 par pret atturas pieņemts. 90 CP2 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92 par, pret, atturas, pieņemts. 176 D par. Beidzam balsot. noraidīts. 92 par, pret atturas pieņemts, 177 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 179. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 163 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 164 par, pret atturas noraidīts. 34 par, pret atturas pieņemts. 165 par, pret atturas noraidīts. 170. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 168 par, pret atturas noraidīts. 167 par pret atturas noraidīts. 48 par pret atturas pieņemts. 161 par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai Lapfontaņē vēlas ko teikt? Jā, normas. Paldies, priekšsēdētāji, saskaņā ar reglamentu pantu 54 aicinu nosūtīt šo ziņojumu uz komiteju, lai varētu uzsākt starp institūciju sarunas. Allora, pongo in votazione la proposta. Paldies. Labi. Balsosim par ziņotājas ierosinājumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nu, lūk, tātad tā, nosūtīsim to atpakaļ Libi komitejai, lai uzsāktu ar institūciju sarunas. Apsveicam ziņotāju. Tālāk. Arī mūziņojums īpaši noteikuma attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi. 1 līdz 199 grozījums par, pret, atturas pieņemts. 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. grozījums atkrīt, tad, tad balsosim par komisijas priekšlikumu. Kurš vēlas izteikties, lūdzu? Nē, brītiņu. Mēs tagad balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, nu tagad var izteikties. Jā, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst möchte ich. Paldies, priekšsādātā. Pirmkārt vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas ar mani kopā strādā pie šī teksta komitejā. Tas tika vienbalsīgi apstiprināts, un pēc vakardienas Brexita balsojuma tas ir nomierinoši redzēt, ka vairākums šo parlament, šī parlamenta deputāta atbalsta pārobežu sadarbību, un es gribētu visus jūs aicināt uh, atgriezt šo jautājumu komitejā saskaņā ar atbilstošo pannu, pantu starptautiskajā nolīgumā, tad attiecīgi uh, mainīt. Paldies! Paldies arī Mokungam. Nu, lūk, tad balsosim par ziņotāju priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Nu, lūk, tad nosūtīsim to atpakaļ uz līdz komiteju lai uzsāktu starp institūciju sarunas. Un tagad varam ķelties pie Kistu Drovāla ziņojuma. Savienības pētējo sarakstā iekļauto tarifu kvotu sadalījums pēc apvienotās karalistas izstāšanās no ES. 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Nu, tā tad tā, līdz ar 17. grozījumu esam noslēguši parlamenta pirmo lasījumu un varam ķerties pie Līnas tāds ziņojuma Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra. Šis ir pēdējais ziņojums, bet tas ir arī garākais. 103. grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 137 par pret atturas noraidīts. 56. Pārš nav balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57D. Neatvainojos, tomēr 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57 D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, trīs daļas, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. 62. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. punkts sākotnējais teksts sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums divas daļas, pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 139. Atkrīt. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 140. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 141. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. par pret atturas. 122. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 1, 2, 3. Sākam balsot.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 144 par. Piedošana, tagad balsojam elektroniski. Kjūsā. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 145 par pret, atturas, noraidīts. 79. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 76. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Par. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. noraidīts. Tālāk sāk atgriešanās sākoties pie pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts par otro daļu. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 146 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 147 par. Pret atturas noraidīts. 81. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 126 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 82. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 148 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 83. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 133 par pirmo daļu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Lūdzu, balsojam.